izteikts lūgums atcelt šīs deputātes parlamentāro imunitāti, jo pret viņu uzsākts tiesas process Budapeštas centrālajā tiesā. Tautas partija savukārt nākusi klajā ar virkni vārdiem kandidātiem kas iekļaujami starpparlamentārajās de delegācijās. Saraksts ar šiem kandidātiem tiks pievienots protokolam, un ja nebūs nekāda iebilduma vai komentāra par to, tad eh, šie, šie ieceltās kandidāti tiks par, uzskatīti par apstiprinātiem. Eniko Gjorī kundze savukārt stāsies spēkā, stās, stāksies, stāsies darbā kā ministre Ungārijas valdība.